Man ir vesela rinda paziņojumu, ko esmu saņēmusi vispirms no Tautas partijas grupas, kas aicina iecelt eh, Elizabeti Morinu Čārteru par sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas locekli.